Buonasera a tutti. Ehm. Labdien visiem! Nu ko, tagad mēs esam nokārtojuši mūsu tehniskos jautājumus sakarā ar darba kārtību, un pirmais jautājums mūsu šodienas darba kārtībā ir diskusija ar komisijas pārstāvjiem par krīzi Eiropas zivsaimniecības nozarē, ko izraisīs naftas cenu pieaugums. Un mēs sāksim ar Kadeka kungu uzstāšanos. Lūdzu, divas minūtes jums. Monsieur le Président. Priekšsēdētāji, dārgie kolēģi, komisāra kungs. Tātad eh, parlaments šobrīd strādā Strasbūrā. Un jau Kopš 2011. Eh, gada februāra eh, mēs redzam, ka degvielas cenas ir pieaugušas un pārsniegušas 47%. Eh, un mēs redzam, ka zvejniecības nozara cieši dēļ degvielas cenu pieaugumu. Vai tas kādam interesē, tas, ko es saku? Vai kāds grib kaut ko dzirdēt? Priekšsēdētāj kungs, es tomēr gribētu labot kārtību. Kolēģi, saka priekšsēdētāji, lūdzu, darbie kolēģi, ja jūs gribat iet prom, lūdzu, ejiet ārā no zāles, dariet to ātri un varbūt nerunājiet savā starpā. Mums ir jādod vārds Kadeka kungam, mums ir jānodrošina viņam iespēja izteikties brīvi. Lūdzu, mēs atkal uzstādīsim laiku no sākuma. Kad ir kungs, jūs varat sākt atkal? Paldies. Es gribētu tagad atkārtot. Tad mums parlaments darbojas Strasbūrā un kopš 2011. gada naftas cenas ir pieaugušas un ir sasniegušas 100 dolāru un vairāk. Un zvejnieki cieši no naftas cenu pieauguma. Arī zivju ķeršana tiek traucēta dēļ tā, ka naftas cenas pieaug, zivsaimniecības nozare cieš un zvejnieki ir atkarīgi no naftas cenas un visi, kas ir iesaistīti šajā nozarē, ir pauduši savas bažas sakarā ar šo cēlumu. Un es domāju, ka mums ir jārīkojas visiem kopā, lai mūsu zvejniecības uzņēmumi varētu uh, tiešām darboties efektīvi, neraugoties uz eh, traucējošiem jautājumiem. Mums eh, ir jāatbalsta šī profesija, eh, tas ir nepieciešams, lai šis sektors saglabātu savu konkurētspēju, tāpēc es uzskatu, ka mums vajadzētu pacelt šo de minimis atbalsta formu kas uz vienu uzņēmumu sasniegtu uz 60 tūkstošus. Šeit mēs runājam par Eiropas budžeta uh, palielināšanu, bet par atbalstu, ko mēs varētu sniegt šai nozarei saistībā ar cenu pieaugumu. Attiecīgi vajadzētu nodrošināt lielāko elastīgumu, un es gribētu, lai komisija labāk izanalizētu šo situāciju, kā arī ņemtu vērā dažādas bažas, kas ir saistīts ar šo sektoru, kas grib sev saglabāt un attīstīt. Šeit Zīvsaimniecības nodarē strādā cilvēki, kas grib attīstīties, ir nepieciešams atbalstīt zvejniecības produktu no akvakultūras produktu pārdošanu Eiropas tirgu. Šeit šis jautājums ļoti delikāts, te ir, nav, nav runa par ekonomiskā ieguvuma uh, gūšanu, šeit ir runa arī par pārtiks jautājumiem, mūsu vides uzlabošanu, darba vietu saglabāšanu šajā sektorā. Paldies! Grazie, onorevole Kadek. Diamo ora. Paldies, Kadeka kungs. Nākamais runātājs ir Beldera kungs. Divas minūtes, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Paldies, priekšsēdētāji. Jāņem vērā, ka situācija zivsaimniecības eh, no, nozarē ir ļoti uh, traģiska. Jāņem vērā, ka zivju cenas ir sasniegušas vēsturiski zemu līmeni, bet naftas cenas eh, turpina pieaugt. Ja mēs runājam par piekrastes zvejniecību, tā ir uh, būtiska Francijai, Nīderlandai, Dānijai un citām valstīm. Un uh, jāņem vērā, ka tomēr tiek importētas zivis arī jūras mēle no citām valstīm, un eh, šīm zivīm nav nekādu Eh, no muitas nodevu jāņem vērā, ka šie lētie uh, importi turpinās un, protams, tas nelabvēlīgi ietekmē uh, vietējos zemniekus. Uh, zīvju filejas neierobežotajām importam ir jāpieliek punkts. Mums ir jānosaka konkrēti noteikumi tīrzniecībā, jo, piemēram, mūsu zvejnieku nākotne ir izšķirīgi svarīga zīvesaimniecības nozarei. Mums ir nepieciešama konkrēti pasākumi, lai cīnītos pret krīzi drīz mums ir jārīkojas, jārīkojas Eiropas līmenī. Es uh, saku, ka beidzot kaut kas ir jādara lietas labā. Paldies! Paldies! Paldies! Tagad Laihtrīda kungs. Laihtrīda kungs. Man šķita ka viņš vēlas pieķerties brīvā mikrofona procedūrā, bet Lakfrīd kungs vēlas uzdot zilās kartītes jautājumu. Ja viņš eh, to vēlas uzdot tagad, mums ir jāpavaicā, vai Kade kungs uz to atbildēs. Kade kungs lai ar galvu. Tagad došu vārdu Laifrīda kungam, lūdzu. Prezident, um, hetieni... Paldies, priekšsēdētāji kungs. Man ir jautājums Kādeka kungam. Uh, Viņš runāja par vienīgo Eiropas parlamenta darba vietu. Dārgais kolēģi, varbūt jums jau ir ienācis prātā, ka mēs dažreiz tiekamies Briselē, un varbūt jūs esat eh, pieredzējis, ka komiteja, arī komitejas tiekas Briselē, un ļoti daudz no administrācijas norisinās tieši Luksemburgā. Nu, varbūt eh, jūs tā tad, eh, jums nav pilnīga un galīga taisnība. Paldies. Priego, nu, Kādeka kungs, lūdzu. Es e, tikai gribēju pateikt, ka šai ziņā līgums saka skaidri Eiropas e, parlamenta darba vieta ir šī vieta Strasbūra, kur mēs šodien atrodamies, Strasbūra un tikai Strasbūra, protams, ir arī Brisele. E, un tas ir noteikts nedēļas mēnesī, bet šobrīd tā ir Strasbūra, kur mēs strādājam, un tā arī tā paliks kā Strasbūra, mūsu darba vieta. Bēne. Continuiamo eh, con i co-autori. Labi, tad turpināsim ar autoriem. Un nākamais ir Brita Reimers. Priekšsēdētāja kungs, komisārs kungs, dargie kolēģi. Mēs pieredzam naftas cenu pieaugumu, un tas turpinās katru gadu, un, protams, uzņēmumiem tas nozīmē papildus snogu. It sevišķi Eiropas zvejnieks smagi cieši no šī cena pieauguma, jo viņi nevar vienkārši noķerot vairāk zīvju, sekt šīs papildus izmaksas. Un pašreizējā situācija tuvējos austrumos un Ziemeļāfrikā situācija ir padarījusi vēl smagāku. Tādēļ mums vajadzētu pārbaudīt, kā naftas cenu pieaugums ietekmē reālo ekonomiku un nodarbinātību Eiropas Savienībā, kuri sektori cieši vissmagāk un mums vajadzētu arī palauzīt galvu par to, kā sniegt atbalstu šīm nozarēm, tajā pašā laikā neradot nekādas eh, konkurences deformācijas. Mēs pieprasām, lai komisija izpēta situāciju. Mums ir uh, jāuzlabo situācija zivsaimniecības nozarē. Mums ir jāmazina sava atkarība no trešo valstu importiem. Mēs uh, drīz piedzīvosim KZP reformas, un tieši tādēļ mums ir jābūt pietiekami piesardzīgiem un nevajadzētu rīkoties pārsteidzīgi. Liels paldies! Paldies Reimers skundzei, un tagad uzstāsies Ulrika Rodusta, lūdzu. Uz divar pusminūtēm. Paldies, priekšsēdētāji kungs, dargie Komisāri, kolēģi un kolēģis, Eiropas zivsaimniecības nozara atrodas dziļā krīzē. Man kolēģi jau to pietiekam labi ilustrēja un zvejnieki, nu, kas zvejo visās Eiropas jūrās, ir um, sūdzējušies par savu ienākumu samazināšanos, kas vienā brīdī varētu novest pie traģēdijas. Bet kādēļ samazinās mūsu zvejnieku ieņēmumi? Es varu nosaukt trīs iemeslus. Pirmām kārtām zivju krājuma samazināšanās, otrām kārtām cenu pazemināšanās, it sevišķi tajos reģionos, kur ir mazāk zivju un eh, kur ir augstāks pieprasījums, un trešām kārtām augstākas eksploatācijas izmaksas, ņemot vērā kurināmā cenu pieaugumu. Dargie kolēģi, dargās kolēģis, politiķiem ir jāsāk efektīvāk rīkoties. Mums ir jādara viss, kas ir mūsu spēkos, lai palīdzētu Eiropas zvejniekiem. Es vēlos uzsvērt, viss, kas ir mūsu spēkos, konservatīvo rezolūcijas priekšlikums piedāvā vairāk nekā iespējams reāli paveikt. Viņi runā par minimuma um, atbalsta paaugstināšanu no 30 tūkstošiem līdz 60 tūkstošiem tādā veidā uzlabojot eh, kurināmās subsīdijas, bet ļoti daudz valsts šādas subsīdijas nevar atļauties izmaksāt, un ļoti daudziem zvejniekiem līdz ar to netiks sniegta palīdzīga roka. Un eh, tas neatrisinās arī cits problēmas, piemēram, pārzveju, jo uh, resursi tiks noplicināti vēl vairāk. Otrakārt, mēs neatrisināsim tirgus deformācijas jautājumus, un trešām kārtām, runājot par zivsaimniecību kopumā, šeit rodas lielākas problēmas. Eiropas Savienības valstis neizmanto izmanto Eiropas zivsaimniecības fonda naudu, lai gan Eiropas Savienība tajā iemaksā 50%. Mums beidzot ir kaut kas jādara lietas labā mūsu zvejnieku interesēs. Dārgie kolēģi, dārgās kolēģis, līdz ceturtdienai sagatavosim diferencētu pietiekam daudz slāņainu teksta versiju, lai varētu padomāt par ilgspējīgu zivsaimniecības nozaru, kas nāk par labu arī tirgumu. Paldies! Grazie, onorevole Rodust, la parola ora. Paldies, Rodust kundze. Lēvina kundze, lūdzu. Paldies priekšsēdētē. Un paldies kolēģiem Kadeka kungam par doto iespēju diskutēt par šo ļoti fundamentālo jautājumu. Vispirms runājot par naftas cenu pieaugumu. Faktiski šeit ir divas nozars, kas ir atbrīvotas no uh, nodokļiem enerģētikas jomā. Te ir, zivs, te ir um, jūras sektors un aviācija, ieskaitot arī zivsēmniecību. Un zivsēmniecība, salīdzot ar citām nozerēm, mazāk cieš no naftas cenu pieauguma, jo attiecībā uz šo nozari jau eksistē nodokļu atbrīvojums. Šī jau ir tāda slēpta subsīdija, un šī slēptā subsīdija ir jau atbalstījusi zivsēmniecības kuģu sūtīšanu uz vietām, kur zivju krājumi ir eksploatēti un samazināti. Ir atsevišķi sektori zivtēmniecības nozare, kur pārsvarā tiek patērēts eh, fosilais kurināmais. Šeit es runāju par atsevišķiem eh, traļu veidiem, eh, kur tiek izmantots fosilais kurināmais. Un mēs uzskatām, ka deminimis līmenis jau ir desmitkārtīgi pārsniegts. Tas ir 2008. gadā jau konstatēts atkal vēl viena liela subsīdija šim sektoram. Un kāpēc mēs vienlaicīgi izsakam ļoti daudz dažādu solījumu starptautiskā arēnā? Mēs apņemamies cīnīties un mazināt CO2 emisijas 80-90% līdz 2050. gadam. Tas ir tas, ko mēs esam solījuši arī vides, um, kaitīgās vides vielas. Mēs esam solījušies samazināt Nagojā līdz 2020. gadam, tas ir PTO sarunu kontekstā. Un um, mēs arī attiecīgi runājam šobrīd par zivsemniecības subsīdiju samazināšanu. Es domāju, ka, ja mēs Eiropas Savienībā pieņemsim lēmumu palielināt de minimis, tad tas droši vien arī mazinās Eiropas Savienības vadošo lomu starptautiskajās sarunās. Attiecīgi sūtot signālu, ka lūk, citas valsts arī varētu palielināt eh, subsīdijas jūsarniecībā sakarā ar naftas cenām. Uh, un tas varētu uzsākt tādu e, aburto loku rezultātā zivju krājumi pasaulē var vairāk samazināsies, un es domāju, ka šobrīd mums vajadzētu būt prātīgiem un nevajadzētu sūtīt nepareizu signālu. E, tirgum ir jāpieņem šis cēnu pieaugums un arī attiecīgajā zivsēmniecības eh, reformu paketē komisijai vajadzētu par to domāt. Paldies eh, Lovēn kundze un tagad komisāra Daminaki kundze. Paldies priekšsēdētāji. Eh, godājumie parlamenta locekļi komisija apzinās, kāda mm, situācija šobrīd ir zivsēmniecības sektorā. Naftas cenas ir tikai viens aspekts, bet tas nav vienīgais iemesls, kāpēc tur šajā nozerē ir problēmas. Bet runājot tieši par naftas cenām, tad, lai šo situāciju risinātu, komisija rosina dalībvalsts izmantot eh, visas tās iespējas, ko piedāvā Eiropas zivsaimniecības fonds. Mēs neesam izmantojuši pilnībā visas mūsu iespējas. Līdz šim dalībvalstis ir izmantojušas mazāk kā 20% no visiem piešķīrumiem augstās naftas cenas uh, varētu risināt tieši izmantojot tos fonda pasākumus, kas palīdz restruktūrēt zvejas floti, kas uh, pieliek vēl papildu vērtību zivsaimniecības produktiem, izstrādājumi attiecīgi uzlabojot cenu. Droši vien aptas cena saglabāsies augstā līmenī arī turpmākajos gados, un pagājušā nedēļā, piemēram, cenas samazinājās Tomēr mēs sagaidām, ka cenas turēsies augstā līmenī arī turpmāk. Tāpēc komisija šobrīd reformas ietvarā apsver iespēju, kā tālāk atbalstīt tādu zivsēmniecību, kas izmanto mazāk enerģētiskos resursus. Mēs gribētu atbalstīt šī sektora pielāgošanos, arī uh, stiprināt izturību pret izmaiņām naftas cenās. Tomēr šādā pieeja ir jārespektē arī sekojuši princips, ka neviens finansu atbalsts nedrīkstētu novest pie zvejas piepūles palielināšanas. Vislabākais, kā stiprināt zivsaimniecības sektora izturīgumu pret naftas cenu pieaugumu, ir nodrošināt, ka nozvejas līmeņi saskan ar maksimāli pieļaujamo nozveju. Attiecīgi tādā veidā mēs varētu arī aizsargāt retos krājumus. Tādā veidā būs arī lielāka iespēja zvejot un novedīs pie lielākiem ienākumiem nozare. Par to, vai ir vērts palielināt de minimis līmeni. Tas nav jauns jautājums. Komisija ir veikusi jau izpēti 2008. gadā, un komisija analizēja, kādu ietekmi iz, izraisīs tad šī izmaiņa no, no trim, 30 tūkstošiem uz 100 tūkstošiem uz vienu uzņēmumu. Mēs eh, uzskatījām, ka šāda pieeja nav racionāla triju iemeslu dēļ. Pirmkārt, šāds palielinājums, eh, tas varētu likt uzņēmumiem izmantot intensīvākas tehnoloģijas, attiecīgi tas vēl vairāk negatīvi ietekmēs jūras vidi. Otrs iemesls ja būs lielāki kuģi ar lielāku patēriņu, sanāks, ka šie lielie kuģi saņems vairāk finansējuma nekā mazie kuģi, kur eh, degvielas patēriņa intensitāte nav tik liela. Es nedomāju, ka šeit ir kāds, kas gribētu rosināt, mudināt, lai lielie kuģi varētu izmantot vēl vairāk eh, kurināmā un degvielas un attiecīgi kādā veidā atbalstīt. Un par to jau runāja arī atsevišķi parlamenta deputāti. Šobrīd ir daudz dalību valsts, kas eh, ievieš taupības pasākumus un šādā kontekstā šīs valsts eh, dotu tikai ierobežot politisku atbalstu šim priekšlikumam, rezultā, jo tas ir saistīts ar publisko izdevumu palielināšanu, un pat, ja de minimis līmenis tiktu pacelts, Ļoti daudzām dalībvalstīm vienkārši nebūtu naudas, lai faktiski izmantotu šo jauno iespēju un nebūtu ar mieru šādā veidā tērēt nodokļu maksātāju naudu. Tad senāk, ka, ja tikai būtu dažas dalībvalstis, kas paceltu de minimis, tad tas noteikti kropļotu konkurenci un rezultātā radītu nevienlīdzīgas spēles noteikums, neļautu vienlīdzīgi konkurēt dažādām dalībvalstu flotēm. Un tas ir pats svarīgākais šī konkurences mm, traucēšana. Runājot par šo likvidēt, no, priekšlobu likvidēt nodokļu atbrīvojums, ko grib zaļie, jāsaka, mēs nevaram atrisināt to jautājumu. Tas nav iespējams tikai ar Eiropas Savienības likumdošanu, nodokļu jautājums tiek eh, runāts starptautiskā mērogā. Nodokļu atbrīvojumi un tā likvidēšana varētu novest pie e, negrīviem efektiem, attiecīgi tas ietekmētu ostas, jo ļoti daudzas kompānijas tad pirktu šo degvielu no tirgiem, kas ir ārpus Eiropas Savienības. Tāpēc mēs aicinam izmantot fonda līdzekļus. Paldies, komisārs Kundze. Tālāk ir runātāji no grupām, un mēs sākam ar Fragas kundzi no tautas partijas. Paldies! Gaidot eh, kopējās eh, zivsaimniecības politikas reformu, tautas partija grib paust savus bažas par situāciju zivsaimniecību nozerē. Vēl ar vienu um, nav daudz manevru telpas attiecībā uz cenām. Uh, nelegālā zvejniecība vēl ar vienu ir negodīgas eh, konkurences cēlonis. Turklāt arī vispārējās krīzes apstākļos eh, cilvēki nevēlas pirkt augstas kvalitātes zivsaimniecības produktus. Turklāt tam klāt vēl nāk pieaugošās degvielas cenas. Un tās tikai vēl papildina 2008. gadā radušās problēmas. Daudzām, daudziem uzņēmumiem ir nepieciešama likvidi, likviditāte, lai restruktūrētos, piemērotos 2013. gada stru, tri, struktūrālajām reformām, kas būs vēl jau mazāk labvēlības. Un tāpēc mēs nāksim klējā rezolūciju parlamentā šo pēcpusdienu Bet patiesībā kopienas budžetam tas e, nemaksās ne par centu vairāk, un tas palielinājums, ko mēs pieprasām, ir daudz nelielāks e, par to robežvērtības palielinājumu, ko pieprasa, piemēram, lauksaimniecība un transports komisija pieņēma pasākums eh, galēji sarežģītā situācijā, bet ļaujiet man uzdot komisāra jautājumu, vai ir tā, ka dalībvalsts varētu izvēlēties, vai tās piešķir šo atbalstu vai nē, un vai tas neradītu nevienādu situāciju dalībvalstu vidū attiecībā uz tām valstīm, kas izmanto šos iesaimniecības fondu un atšķirības ar tām, kas nebūtu, varbūt eh, valstīm būtu jāļauj tā rīkoties. Paldies, eh, Fragas kundze, saka eh, prezidenta Trautmans kundze lūdzu nākošā. Paldies! Eh, z zvejnieki ar vienu man ir pauduši savus bārus par viņu grūtajiem izdzīvošanas apstākļiem tas attiecas attiecībā uz uh, kvotām, piemēram, uz uh, flotas samazināšanos un arī uz degvielas cenu pieaugumu. Kaut arī cena pēdējā brīdī ir kritusies, nu jau divu gadu laikā būtībā tā pastāvīgi pieaug atstājot uh, smagas sekas īpaši uz uh, amatieru zvejniekiem un mums ir jāpauž atbalsts mūsu zvejniekiem, un tāpēc es lūdzu komisijai paaugstināt uh, minimālo robežu vērtību, kas ļauj zvejniekiem izdzīvot šajā krīzē. Tā ir uzskatām, tas ir uzskatāms par pārejas pasākumu, kuru motivē uh, steidzamība. 2007. gadā komisija bija veikusi rīdzī, līdzīgus soļus kas arī tagad būtu jāīsteno. Kā jau sacīja Frāga Esteves kundze, ir svarīgi, lai dalībvalsts izmanto visus fondus, kas ir paredzēti šādām situācijām. Es uzskatu, ka mūsu zvejnieki neiestājas pret izmaiņām. Daudz ir sacījuši, ka viņi iestājas par reformām, jo īpaši saistībā ar ziju krājumu saglabāšanu. Tā ir viņa kopīgā rūpe. Uh, taču viņi arī nedrīkst būt eh, ārējo faktoru upuri. Uz šiem faktoriem viņi nevar izdarīt nekādu ietekmi, un tāpēc, komisārs kundze, jums būtu jāveic savu, sava misija, lai ļautu uzturēt šo delikāto saikni starp komisiju un profesiju. Paldies, turpiniet priekšsēdētājs. Paldies, Trautmans kundze. Un te viss, kungs, lūdzu. Šodien mēs tiekam aicināti piešķirt subsīdijas. Zvejniekiem pēc tam būs uh, lauksaimnieki, tad uh, autovadītāji un vēl visā citā. Nu, kā būtu ar degvielas uzpildu staciju? Uh, īpašniekiem. Mēs taču visi ciešam, vai ne? Kāpēc, lai mēs nevarētu viens otru subsidēt? Tas ir pilnīgs blēņas. Tā ir uh, politika, kas iestājas par konkrētas nozars interesēm. Taču ideja, kas man tiešām patīk, ir tā, ka visi saka, mums vajadzētu īstenot ilgspējīgas zivsainīcības prakses, taču, kad ir runa par īstenošanu dzīvē, tad pēkšņi izrādās, ka neviens īsti nezin, ko tas nozīmē. Acīm redzot, zivsainiecība nav ekonomiski dzīvot spējīgu, taču par iemeslu tam ir nevis uh, eh, paaugstināta degvielas cena, bet gan neilgspējīgas ziv, zivsainiecības uh, prakses. Bet, ja, ja nevar šīs eh, izmaksas pārlikt eh, uz, eh, uz patērētājiem, tad mums ir jāraugās, kā tad šo situāciju varētu risināt. Taču subs, pies, piešķirot lielākas subsīdi, subsīdijas, mēs tomēr neatrisināsim šo pārāk liels nozvejas problēmu. Mēs pirms mēneša uzklausījām uh, komisāri, kad Kadek kungs uzdeva viņai jautājumu. Un viņa arī toreiz sacīja tāpat kā šodien, ka uh, viņa nav gatava sniegt papildus subsīdijas un esmu priecīgs par viņas vārdiem. Paldies, turpin priekšstādātājs, paldies Devis kungam. Nākošais runātājs Grobači kungs. Divas minūtes lūdzu. Paldies, priekšstādātāji, dāmas un kungi. Kopīgā zivsaimniecības politika, kas balstās uz dabas vides aizsardzību, ir tāda, kam ir jāņem vērā uh, zivsaimniecību īstenošana sabalansētā veidā. Zivsaimniecības nozare ir ārkārtīgi svarīga taču te ir runā arī par kultūras vērtību nodošanu no vienas paudzes citai. No ekonomiskā viedokļa ir svarīgi saglabāt ekonomisko līdzsvaru. Ņemot vērā milzīgo degvielas cenu pieaugumu Eiropā, kopīgajai zivsaimniecības politikai būtu jāparēdz tāds mehānisms, kas ļautu zvejniekiem gūt būt aizsargātiem no uh, lieliem cenu pieaugumiem. Pēc tam, kad samazinās kuģniecību, uh, īpatsvars. Mēs nevaram atļauties Eiropas Savienībā vēl nodot uh, citu nozari. Uh, zivsaimniecību nozari tālajiem austrumiem. Tieši zivsaimniecības nozari tas iemesls, kura dēļ Islanda nav tik pārliecināta par tās vēlmu pievienoties Eiropas Savienībai. Mums ir jānodrošina vides un arī zvejnieku aizsardzība. Un tomēr mēs saskaramies ar jautājumu par kopējās zivsaimniecības politikas reģionalizāciju un te ir lielāka nozīme dalību valstīm. Vēlreiz gribu uzsvērt, ņemot vērā krīzes apstākļus un ekonomisko nestabilitāti, kopējā eh, zivsaimniecības politika cieši un eh, zvejniekiem pašiem ir jārisina savas problēmas. Paldies, Besat kungs, uz pusotru minūtu. Paldies, priekšstādātāja kungs. Man jāsaka, ka esmu diezgan gandarīgs, gandarīts par komisāras Damamaki kundzes atbildu šo jautājumu par robežvērtības paaugstināšanu saistībā ar degvielas cenu pieaugumu. Jo te ir tiešām runa par Eiropas Savienības politikas konsekvenci. Šī struktūrālā problēma, degvielas pieaugums, mēs zinām, ka tas turpināsies arī nākotnē, un mēs nevaram te sniegt tādus apstākļiem balstītu atbildi, kas būtu uh, subsīdija paaugstināšana paaugstinātās degvielas cenas dēļ. Tā ir Eiropas Savienības politikas loģika. Eiropas Savienībai ir jāstāv stingri pie saviem principiem. Prioritāte ir cīņa pret klimata izmaiņām un CO2 izmešu samazināšana. Samazinot fosilās degvielas izmantojumu. Mēs nedrīkstam nosūtīt pretēju signālu un turpināt pretrunīgu politiku. Un e, zivsaimnieki, zvejnieki nedrīkst izmantot neilgspējīgu enerģētikas politiku, kas viņus pašus nosodīs e, arī nākotnē. Viņiem ir jāpārorientējas un jāizmanto tādi ražošanas faktori, kas būtu uh, Uh, taupīgi, un um, mēs nedrīkstam atbalstīt zvejniekus vienkārši pamatoties uz šo pašreizējošu situāciju. Paldies, saka priekšstādātais. Tagad pāriesim pie tālāk sēdošiem deputātiem. Nākošais ir Valēns Kungs. Paldies, priekšstādātāji, dāmas un kungi šodienas debašu tēmatu mēs jau apspriedām 2008. gadā. Toreiz Eiropas parlaments pauda savu solidaritāti ar zvejniekiem un aicināja komisiju paredzēt pasākumus, kas mīkstinātu uz reģionāliem izdarīto spiedienu tiem reģioniem, kas ir saistīti ar zivsaimniecību un kopš 2003. gada tika paaugstinātas izmaksas, kas eh, zvejniekiem ir jāinvestē savā darbā. Nu jau tas, šis apjoms ir 40%, lai viņa produkcija sasniegtu, ražot, eh, sasniegtu patērētāju. Un tas ir bezatbildīgi. Ņemot vērā, ka zvejniecības laivas izmanto dīzeļu, dīzeļdegvielu, tad degvielas cenu pieaugums, protams, uz viņiem ļoti lielā mērā attiecas. Un zvejniekiem jādodas arvien tālāk no piekrastes, lai ķertu zivis, zvejotu, un tā tad šīs degvielas izmaksas vēl jau vairāk viņus sāpīgi skar. Un šai robežu vērtībai būtu jāpelnās no 30 tūkstošiem līdz 60 tūkstošiem. 000 eiro uh, uz uh, ražotāju, uz uzņēmumu trīju gadu laikā, un tas palīdzētu šai nozarei ekonomiski attīstīties. Paldies, saka priekšsēdētājs. Nākošais runātājs ir Andres Barēja kundze. Paldies, priekšsēdētāji. Mums eh, šonadēļ ir darba pilnas rokas šajā plenāra sesijā. Tāpēc esmu gandarīta par to, ka man tik piešķirts laiks eh, paust savu viedokli par eh, degvielas cenu pieaugumu ietekmi uz zivsaimniecības nozari. Eh, par 37% ir palielinājusies cena degvielai nu, kopš 2007. gada. Un domājams, ka tās samazināsies turpmāk, tā lai šis līmenis būtu ilgspējīgs Un es domāju, ka vienīgais risinājums tagad būtu tāds, ka mums ir jāsniedz kopienas atbilde. Un tas attiektos arī uz dalībvalstīm. Mēs te varētu atsaukties, piemēram, uz Francijas mehānismu, kur tika izmantoti īpaši pasākumi. 2007. gadā mēs pieņēmām šo robežu vērtību, de minimis pasākums. Uh, Mēs tagad lūdzam eh, komisārē ne tikai palienot šīs robežu vērtības, bet mēs lūdzam, lai komisāri paraugās uz to, kā šis Eiropas iesaimniecības fonds tiek organizēts un kā to varētu uzlabot, lai tas būtu plašāk izmantojums. Mums ir jārod risinājumi šai problēmai. Vēl mēs lūdzam, lai komisāri rod jaunus pasākums, kā būtu izmantojums Eiropas Jūsēmniecības fonds, lai tas sniegtu atbalstu tiem, uz kuriem šīs problēmas attiec visvairāk mazie zvejnieki un uh, amatieru zvejnieki. Tāpēc komisārai būtu jāieskata, jāizskata jaunu pasākumu iespējas zivsaimniecības, kopējās zivsaimniecības politikas nozaros, lai, un jāpalielina arī um, no dalībvalstīm piešķiramā finansējuma summa. Runājot par ilgspējību, šī ir otra dzīvsēmniecības politikas puse un vēl ir, protams, sociālā puse, jo zivsaimniekiem ir jādzīvo no savas produkcijas, un tāpēc mums ir jāļauj šim, šai nozarei attīstīties un jāparedz tai manevu telpu. Paldies, Bilbao Brandikas kundze. Paldies, priekšstādātāji. Mums ir nepieciešami īpaši steidzami pasākumi, lai mazinātu lielo ietekmi, kāda ir paaugstinātai degvielas cenai uz zemniecības nozari. Um, izmaksas ar vienu pieaug un uh, uh nozveja ar vienu samazinās un arī ir konkurence no trešām valstīm, kas kropļo tirgu. Un vēl ir jāparedz īpaši pasākumi, kas patiesībā Eiropas Savienības budžetam neko nemaksās. Mums ir jāraugās uz fosilās degvielas izmantojumu. Jāpatur prātā, ka tas, ka mums nepieciešama inovatīva politika un jāpalielina flotes energoefektivitāte Eiropas Savienības ūdeņos. Jo ieguldot pētījumos šajā jomā, mēs palīdzēsim uh, nākošajiem kuģi būvētājiem arī sniegt atbalstu uh, uh, zvejniekiem. Paldies, Nikolais Kūkums, lūdzu. Mulțumesc, domnule președinte, doamnă komisār. Paldies, priekšsēdētāji, komisārs kundze. Mums ir jāapzinās, ka naftas cenas tik drīz nekritīsies, un mēs nekad neatgriezīsimies pie tādiem laikiem, kad uh, viens barels maksāja 30-40 dolārus. Uh, lētās naftas laiki ir pagājuši, un uh, drīz mēs varētu piedzīvot tādus laikus, kad viens barels maksās ap 100 dolāriem, un šāda cena saglabāsies. Uh, Mums ir jāpadomā par jauniem pasākumiem zivsaimniecības nozarē. Mūsu zvejniekiem, protams, ir jācīnās ar ļoti spēcīgu startautisko konkurenci. Daudzos reģionos tieši zivsaimniecība ir galvenais izdzīvošanas avots un galvenais nodarbinātības radītājs. Tādēļ mums ir jāsaprot, ka šīs augstās naftas cenas vismagāk ietekmēs cilvēkus, kas eh, strādā mazos uzņēmumos. Ir jāuzdod jautājums, kāda ir KZP nākotne un kāda ir Eiropas zivsaimniecības fonda nākotne. Ja fonda līdzo, līdzekļi netiek eh, pilnībā izmantoti, tad uh, tas ir jāpārskata. Paldies! Un tagad uzstāsies ar Sēnisa kungs uz divām minūtēm. Lūdzu, paldies, priekšsēdētāji. Komisāra kungs, komisārs kundze, kolēģi. Mums nebūs uh, normāla uh, zivsaimniecības sektora Eiropā, ja mēs ne, nes, nesāksim aizsargāt resursus. Un mums ir jāsaprot, kā dzīvo zvejnieki. Piekrastes zvejniecība, mazu apmēru zvejniecība ir tās nozars, kas cieš tieši vissmagāk. Mēs piedzīvojam to, ka tiek pieņemti jauni pasākumi, bet tie nav tikuši īstenot pilnīgi visās valstīs. Ekonomiskā krīze ir novetus pie tā, ka ļoti daudzās vidusjūras reģionu valstīs vienīgi tieši no deminimis regulas. Mums ir jāsaprot, kā labāk izmantot dzīvesaimniecības fondu un palīdzēt valstīm uh, pārvarēt tās problēmas, ar ko cīnās zvejnieki un citi iedzīvotāji. Es pats atbalstu de minimis uh, likumdošanas spēcināšanu ar uh, dažiem izņēmumiem. Vēlējos uzsvērt, cik nozīmīga ir maza apjoma un piekrastes zvejniecība, un tāpat ir jāpalīdz un īpaši jāatbilsta tie zvejnieki, kas uh, zvejo ar ilgspējīgām un vidē draudzīgām metodēm. Un mēs nevēlamies, lai tiktu palielināta uh, zvejniecības jauda. Mums, protams, vienmēr ir jāpadomā arī par eh, zivu saimniecības ekoloģisko dzīvotspēju Eiropā. Noteikti nevajadzētu mūsu zvejniekiem laupīt drosmi, viņiem ir jāparūpējas arī par efektīvāku zvejniecību. Komisārs kundze jāparūpējas par zivsaimniecības fondu līdzekļu labāko un aktīvāku izmantošanu, it sevišķi runājot par tām valstīm, kas uh, nav to darījuši pietiekam aktīvi. Tās ir jāiedrošina. Paldies, saka priekšsēdētājs. Tagad Jotovs kundz lūdzu. Divas minūtes. Paldies, priekšsēdētājs kundze, dārgie kolēģi. Mēs eh, runājam par daudziem priekšnosacījumiem un noteikumiem, lai jaunajā KZP varētu integrēt ilgspējīgu zvejniecību. Bet, protams, zvejnieki ir atkarīgi arī no laika apstākļiem, negodīgas konkurences, un viņiem eh, ir jācīnās arī ar citām problēmām, proti augstām naftas cenām. Un visi šie faktori ir nospieduši zvejniekus gandrīz uz ceļiem. Uh, De minimis uh, princips pastāvēs līdz 2013. gadam un ir pienācis pēdējais brīdis to pārskatīt, ja patiešām esam norūpējušies par zivsaimniecības nākotni. Naftas cenas eh, šaujas tādos augstumos, ka beidzot ir jāparūpējas par Eiropas Savienības likumdošanu un ir jāsaprot, vai ar to pietiek, lai garantētu zvejnieku intereses Eiropas Savienībā. Komisijai vajadzētu pārskatīt eh, šo diminimis eh, slēgsni 30 tūkstošu apmērā un pacelt to līdz 60 tūkstošiem. Un papildus komisijai proaktīvi ir jāiedrošina dalību valstis aktīvāk izmantot dzīvesaimniecības fonda resursus. Dažas valstis Eiropas Savienībā vienkārši noklusē to, kas notiek, jo savādāk tām vajadzētu eh, izturēt vēl papildus slogu, kas tiktu uzlikts budžetam. Uh, Tad, ja dalību valstīm eh, ir jāpild jauni noteikumi, tās vienmēr krata pirkstu Briseles virzienā, bet, piemēram, Bulgārijas zvejnieki nezin, ka tāds iespējas vispār pastāv. Eh, un Bulgārijas zvejnieki vairākas reizes ir rakstījuši lūgumu rakstus valdībai, bet vispār neko nezin par šo de minimis noteikumu. Dalību valstīm ir jādara viss, kas ir to spēkos, lai mīkstinātu ļaunās sekas, ko rada, naft, ko rada naftas cenu pieaugums Protams, ir arī ļoti daudz piņķerīgu procedūru, un tas eh, naudas izmantošana padara daudz sarežģītāk. Te var arī minēt de minimis procedūru. Ļoti eh, liels paldies ir sakāms Kadeka kungam par to, ka viņš šo jautājumu vispār iekļauj darba kārtībā. Tagad viens jautājums, kā komisija iedrošinās dalību valsts labāk un vairāk izmantot de minimis uh, likumdošanu un kā garantēt līdzsvaru starp naudas izmantojumu kontroli un uh, garantēt labāk labāku piekļuvu šiem līdzekļiem no zvejnieku puses. Paldies tagad Sančes Presēdas kungs. Paldies priekšsēdētāji, komisārs kundz, dāmas un kungi. Protams, naftas cenu pieaugums ir jauna tendence, un mēs pie, piedzīvojam aizvien augstāku pieprasījumu pēc šī resursa, protams, tādēļ cenas turpina kāpt augstumos. Mums beidzot kaut kas ir jādara. Mums ir jāpalīdz uh, zvejniekiem, arī tiem, kas uh, nodarbojas ar piekrastes zvejniecību. Un 2007. gadā tika ieviests šis de minimis noteikums. Mēs cerējām, ka tas palīdzēs zvejniekiem arī labāk tik galā ar negodīgu konkurenci. Uh, Mums kaut kas ir jādara un ir uh, jāiekļauj arī šie jautājumi 2020. gada stratēģijā, proti visa dzīvesaimniecības politika. Mums ir jāizveido tāda ļoti aptveroša reakcija, kā labāk palīdzēt zvejniekiem. Mums ir jāpalīdz pašiem vārīgākajiem eh, ķēdes posmiem, it sevišķi mazajiem uzņēmumiem un individuāliem zvejniekiem. Uh, Ir jāpadomā par uh, tiem priekšlikumiem, ko mums cēla priekšā komisāra, runājot par labāku fondu līdzekļu izmantojumu, un es domāju, ka uh, mūsu pasākumi ir jāizmanto tādā kopsakarā. Paldies, Griekums, lūdzu, vienu minūti. Eh, Dārgie kolēģi, Šeit ir trīs liels grūtības sektoram. Vispirms ir kvotu sistēma ļoti sarežģīta Un šeit ir ļoti pretrunīga prakse. Tālāk ir problēmas ar informāciju. Un šodien mēs runājam par naftas cenu pieaugumu, kas attiecīgi um, padziļina krīzi. Starp 2008. līdz 2010. gadu attiecīgi naftas cenas ir pieaugušas, un tas ir novedis pie lielām izmaksām. Attiecīgi ir zaudēts ienākums. Uh, mēs runājam par pasākumiem, bet uh, rezultāti tā mēs redzam, ka tiek ietekmēta darbība, bet netiek nekas darīts, lai saglabātu zvejas krājumus. Mums ir nepieciešams strādāt ar zivsaimniecības politiku, ir nepieciešams ieklausīties zivsaimniecības nozarē un rīkoties saskaņā tām, tās vajadzībām. Paldies, tagad Ferēras kungs uz trim minūtēm. Paldies, priekšsēdētājs kundze, komisārs kundze. Naftas cenu kāpums, protams, ļoti lielā mērā ir pasliktinājis uh, to situāciju, kurā atrodas zvejnieki. Mēs saprotam, ka nozars ekonomiskā izdzīvot spēja ir samazināta un tāpat ir samazinājušies zvejnieku ienākumi. Viņi nevar uh, turpināt uh, tirgot savu uh, produkciju par tik zemām cenām cenas, sākuma cenas ir ļoti smagi krītušās, un tas ir novedis pie galējās cenas krišanās, proti pie tās cenas krišanās, kur maksā patērētājs. Runājot par tā saukto pieminoto vērtību visā uh, zivsaimniecības sektora uh, ķēdē, mēs to nesam pieredzējuši. Pēdējo gadu laikā daudzi zvejnieki ir pametuši savu rūpalu un pievērsušies citām aktivitātēm. Mēs uh, esam nobažījušies, ka šī tendence turpināsies, un ja naftas cenas turpinās kāpt, tad vispār uh, varētu būt tā, ka zivsaimniecības nozarei pienāks gals. Uh, Portugālē 90% no flotes zvejo tieši uh, mazos apjomos un dara to piekrasts reģionos. Un esmu ārkārtīgi norūpējies par to, ka komisija atsakās ievadīt tos pasākumus, ko mēs esam piedāvājuši. Mums patiešām kaut kas ir jādara, mums ir jācīnās ar šo problēmu. Mēs nevaram Uh, vienkārši atrisināt problēmu, nogalinot pacientu, bet izskatās, ka tagad uh, komisija mēģina tā rīkoties. Uh, Protams, ir starptautiskas flotes, ir daudz problēmu resursu sadalījumā un kvotu sadalījumā. Un īstenībā neviena no problēmām, ar ko sastopas zvejnieki, joprojām nav atrisināta mums tagad. Uh, Uh, ir novērojama tāda tendence, ka daudzi mēģina eksportēt problēmas no vienas valsts uz otru. Mums ir jārisina gan ekonomiskās, gan sociālās problēmas šajā sektorā ir nepieciešams garantiju fonds, kas varētu garantēt stabilu naftas cenu. Ir jāizmanto pilnīgi visas sviras arī Eiropas Savienības budžets, lai sniegtu sektoram nepieciešamo atbalstu. Protams, ir jāsaprot, ka naftas cenu uh, kāpumam ir tāds struktūrāls raksturs, tādēļ ir jāparūpējas par nozaras ilgtspēju un izdzīvot spēju ilgā laika termiņā. Ir nepieciešami mehānismi, lai garantētu augstāku sākumu cenu un lai varētu parūpēties par uh, stabilu cenu visā uh, tirzniecības ķēdes garumā. Mums ir jāatjauno zvejas flotes, sevišķi runājot par, uh, zivsaim, par uh, zvejniecības metodēm un uh, dažādiem kuģiem. Uh, Protams, dalību valstis eh, kaut ko dara lietas labā, bet mēs nevaram pieļaut sadrumstalotību. Ir jābūt kopīgiem visiem Eiropas eh, pasākumiem, kas ir saskaņot. Mēs nevaram pieļaut, ka situācija pasliktinās. Un jāņem vērā, ka situācija vissmagāk ir skārus tieši visjūtīgākos reģionus. Paldies! Tagad būs brīvā mikrofona procedūra. Pirmais runātājs Matrovātorī kungs, paldies, paldies priekšsēdētāji. Man ir jautājums un arī atbilde. Jāsaprot, ka, protams, zivsaimniecības sektori ir piemeklējusi smagu krīzi, zvejnieku ienākumu aizvien sarūk, un viņiem ir grūti uh, turpināt piekopt savu rūpalu. Tādēļ ir jādomā par ilgtspējīgiem mehānismiem, un uh, šīs grūtības nekur pašas no sevis nepazudīs. Mums ir kaut kas jādara, mums ir jāiejaucas lietu gaitā. Kādeka kungs teica, ka ir jābūt saskaņotībai Mēs nesaprotam, kādēļ tiek runāts par kaut kādiem ārkārtas pasākumiem, kādēļ komisija nedomā par tādu visaptverošu pieeju. Paldies! Alvis kungs tagad lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji! vēlējos uh, pievienoties tiem kolēģiem, kas izteica bažas par uh, zemiem ienākumiem, par vēsturiski uh, zemām uh, zivju cenām un vēsturiski augstām naftas cenām. Jāņem vērā, ka naftas cenu kāpums ļoti spēcīgi ietekmē uh, mazu un vidēju uh, kuģrūpniecību likteni un, uh, protams, arī zvejnieku ienākums. Un uh, tas uh, uh, rada patiešām ļoti smagas sekas uh, visai nozarei. Zīvju sākuma cena aizvien samazinās, bet mēs pie, piedzīvojam to, ka tiek importēts vairāk uh, zīvju no trešajām valstīm. Ir cilvēki, kas vienkārši uh, tur vairs ne, neinteresējas par šo sektoru un uh, aizvien vairāk darba vietu iet zudumā. Mums beidzot ir jāsāk rīkoties un jārīkojas uh, apņēmīgi. Komisijai ir jāpieņem uh, pasākumi, kas būtu veltīti gan tuvākai, gan tālākai nākotnē. Ir jāizskauž milzīgās problēmas, kas vēl šajā sektorā un jācīnās pret zemajiem ienākumiem. Paldies! Tagad Romērs Romēdis kungs. Dargie kolēģi, mums taču ir jāapzinās, mums ir jārestruktūrē Eiropas Savienības zivsaimniecības flote un ir jāatsakās no tādiem uh, mehānismiem un uh, tādas flotes, uh, kas nodara kaitējumu gan ekonomiskā, gan ekoloģiskā jomā. Mums ir jāpadomā par ilgtspējīgāku, videi draudzīgāku uh, zivsaimniecību, kas nāktu par labu arī tautsaimniecības uzplaukumam. Mēs, uh, domājam, ka subsīdija piešķiršana, lai cīnītos pret naftas cenu kāpumu, būs aplams signāls. Mums ir jādomā par labākiem stimuliem, jo, ja tiks piešķirtas subsīdijas, tad zivsaimniecības nozara izmantos uh, tādus dzinējus un tādus uh, kuģus, kas uh, īstenībā izmantos vēl vairāk degvielas. Sapratīsim, ka šīs ir struktūrāls dabas problēmas, un mums ir jāsaprot, ka 70% no uh, resursiem um, Eh, tiek pārzvejot. Un ja mēs eh, samazinātu šo pārlieku lielo resursu izmantošanu, tad tas varētu patiešām pie kaut kā novest. Paldies! Un tagad Henan kungs lūdzu. Monsieur le Président, je viens d'entendre deux de mes collègues aborder. Priekšsēdētāji, kolēģi, kas runāja pirms manīm, runāja par ilgspēju un arī eh, par to, ka ir nepieciešams atbalstīt šo profesiju. Uh, Pretējā gadījumā nebūs iespējams nodrošināt ilgspēju, bet mēs neesam runājuši par dzīvesveidu. Ja naftas cena ir tik ļoti svarīga nākotnes skatījumā, tad mums ir jāinvestē tādu dzinēju ražošanā, kas patērē mazāk un kas ir izmeks efektīvi. Mums ir jādomā uh, par to, ka uh, ir mazie kuģi, kas patērē šos uh, naftas uh, resursus, un no otras puses viņiem ir jācīnās ar citiem lielajiem kuģiem, un te ir ar, ar, arī noteikti tirgi un cenas, un ir arī lietas, par kurām patērētājs nevar samaksāt. Mums ir jādomā par reformām, mums ir jādomā arī par šīs profesijas atbalstīšanu un attiecīgi atbalsta mazie un nedrīkstētu pieļaut, ka tikai lielie plaukst. Tālāk Bronsa kungs mr president the rise in fuel prices naftas cenu celšanās. Jā, tā ir vēl viena zvejnieku problēma, bet tā nav pirmā. Britu flotē lielākā problēma ir saistība ar Eiropas Savienību. Dalība Eiropas Savienība. Eiropas eh, Savienība eh, ir saņēmusi tikai 30% kvotu, dodot 70%. No tad agrāk mēs zvejojam 300 tūkstošu tonu, nu, tagad tikai 7 tūkstošu britu zvejniekiem ir milzīgi zaudējumi, arī dienu skaitā uz jūras, viņi tiek izstumt ārā no šī biznesa. Tad ilgtermiņā viņi grib izstāties ārā no Eiropas Savienības, īstermiņā grib, lai būtu korektāka attieksme. Uh, Mūsu zvejnieki grib, lai tiktu palielināts zvejas dienu skaits uz jūras. Britu zvejnieki nezvejo pārāk intensīvi. Mūsu zvejnieki neko nepārzvejo. Pārzvejo tie, kas tur ir ieradušies, nekā nelūgti viesi. Paldies, kolēģi. Un tagad komisārai vārds. Lūdzu, Damanākī kundze. Paldies, priekšsēdētāji. Es saprotu visas jūsu bažas. Un es arī pilnīgi atbalstu jūsu satraukumu. Jūs runājat par to, ka ienākums nav pietiekams, ir īpaši cieši mazo kuģu īpašnieki, kas zvejo piekrastes ūdeņos, bet šī ir problēma kas ir saistīta ar naftas cenu kāpumu, vai esat par to pārliecināti? Mēs esam diskutējuši par šo jautājumu atkal un atkal. Mēs esam atzinuši, ka mums šāda problēma pastāv arī pirms tam, kad cenas sāk kāpt. Es saprotu, ka naftas eh, cenu celšanās ir pasliktinājuši šo problēmu, bet galvenais iemesls šai problēmai ir zvejas resursu pārzvejošana, limitu nerespektēšana, zvejas resursu eksploatēšana, kas attiecīgi samazina ziv, zivju krājumus. Mēs esam par to runājuši jau daudzkārtīgi, un mums ir jāatrisina šī problēma, reformējot mūsu zivsaimniecības politiku. Tagad mēs eh, akcentējam mūsu uzmanību uz naftas cenām. Jā, tik tiešām tā ir problēma, un varbūt varētu parunāt par to, kā to varētu risināt. Un vienīgais veids, kā to darīt, un atrisināt to iespējams arī pastāvīgi, ir uzlabot mūsu nozares izturību pret naftas cenu kāpumu. Tas ir vienīgais ceļš, jo mēs neesam, nevaram varam būt pārliecināti par tālāko cenu evolūciju. Un, piemēram, piemēram, varētu būt tā, ka Beļģija pēc pēdējās krīzes Tad Beļģija ir uzlabojusi zvejas kuģu dzinējus un tagad ir panākuši 20% e, samazinājumu degvielas izmantošanas ziņā. Lūk, tas ir ceļš uz priekšu, tā ir jārīkojas. Tādā veidā arī mēs cenšamies risināt šo lietu. Bet tomēr atkal atgriežoties pie jūsu priekšlikumiem. Jā, šeit ir priekšlikums, kas ir adresēts komisijai, tas ir priekšlikums palielināt e, de minimis slieksni Varbūt konkrēti parunāsim, kas tas ir, kas tas ir par, par līmeni. Tas ir maksimālais līmenis, ko dalībvalsts var piešķirt savam sektoram. Un ja komisija nāks un tagad ierosinās pacelt šo slieksni, tad iznāks, ka tikai tās dalībvalsts, kuram ir stabils veselīgs budžets, var to arī palielināt. Īstenībā tādā veidā, ko mēs radām, mēs radām nevienlīdzīgas spēles noteikums mūsu nozerēm. Tikai bagātākās, turīgākās valsts varēs atļauties eh, šādi rīkoties. Es runāju ļoti skaidri, lai jūs saprotat, kā tas būs. Un ja mēs palielinam šo sliekšņu vērtību, sanāk tā, ka tikai lielākie kūģi varēs gūt labumu. Tāpēc esmu absolūti pārsteigts dzirdot no atsevišķiem parlamenta deputātiem šādas domas. Es pat nevaru iedomāties, kā tas eh, būs, ja es tagad pacelšu uh, sliekšņa vērtība. Dalībvalsts var sniegt savu valsts atbalstu, un tās eh, valstis, kas ir bagātākas, jau arī šobrīd dara. Un tagad par fondu. Dalībvalstis izmanto tikai 20% no mūsu fonda. Un atsevišķi parlamenta deputāti man saka, ka mums ir problēmas ar finansējumu, mēs nevaram izmantot to fondu tādu un tādu apsākļu dēļ, bet mums ir elastīgums Dalībvalstis drīkst e, piešķirt e, vai pārskatīt savus finansējumu piešķiršanas noteikumus. Viss to ir visi, kas to var darīt, un tikai Itālija bija griezusies ar pārskatu lūgumu pie mums, un mēs arī palīdzējām viņiem. Kāpēc jūs nestrādājat ar jūsu valstu valdībām? Kāpēc jūs neliekat viņiem izmantot šos fondus kā pienāks? Ja mēs gribam tiešām palīdzēt šai nozarei, un ja rodas kaut kāda problēma ar fondu izmantošanu, es esmu šeit, esmu gatava jums palīdzēt, un tā, lai valsts varētu labāk izmantot šo finansējumu. Tāpēc es gribētu ļoti tieši atbildēt uz jūsu jautājumiem. Jā, mums ir finansējums, jā, mums ir fonds, jā, dalība valsts eh, drīkst to izmantot, jā, dalība valsts drīkst izmantot arī savus resursus eh, izmantojot šo deminimis slieksni. Un ja es mainīšu šo, šo deminimis slieksni, tad vienīgais rezultāts būtu konkurences kropļošana starp dalībvalstīm un starp lielajiem un mazajiem kuģiem. Es ļoti gribētu, lai jūs to saprastu. Jā, mēs atzīstam, ka šeit ir problēma un mēs varam par to runāt, mēs varam atsaukties uz reformu, domāt par to, ko mēs varam darīt, lai palīdzētu mazām, mazajām dzīvsēmniecībām. Mēs varam runāt par jebkuru citu priekšlikumu, bet tieši šis priekšlikums palielināt de minimis slieksni, tas ir kaut kāds priekšlikums, kas nekādi nevar palīdzēt atrisināt šo situāciju. Paldies, komisārs Kunze! Mūsu Diskusija ir beigusies un balsojums notiks ceturtdien. Un tagad mums būs trīs minūšu pārtraukums.